Bueno. Bien, queridos colegas, vamos a. Sveiki, godātie kolēģi! Sāksim šīs pēcpusdienas sanāksmi. Pirmām kārtām gribēju atvainoties priekšsādātāja Broka vārdā. Viņš, diemžēl, ir saslims. Viņš nu pat, nu pat atgriezās no Vašingtonas, jau bija apslimis. Nu, varbūt vēl šis lidojums arī, un tā, un rezultātā viņš šopēcpusdien nevarēs būt klāt. Līdz ar to, protams, brīfings un atskaita, ko viņš grasījās mums sniegt par savu apmeklējumu uz ASV, nevarēs notikt šodien. Tas, tam būs jāpagaida līdz brīdim, kad viņš atgriezīsies. Un tāpat laikā gribēju vēl teikt, ka OEI delegācija savukārt ir atcelta tātad Arābu Emirātu Federālās valsts padomas delegācija, un ir iekļauts jauns darba kārtības punkts, tas ir Kukan kunga ziņojums par parlamentāro tikšanos Albānijā. Atskaitu uzklāsīsim no Kostelo kunga. Viņš pastāstīs par, arī par Palestīnas delegācijas darbu. Uh, Bet eh, šis bija tā paredzēts, bet lūk arī tas punkts ir pārlikts uz vēlāku laiku. Priekšādātāji runājot par Palestīnu. Uh, Es gribēju pieminēt šo jautājumu. Es tikko pats atgriezos no Palestīnas, saka Atkins kungs. Un, eh, ja jūs to vēlaties, es varu pastāstīt jums par šo um, pasākumu, kas tur notika un tam līdzīgi. Tas varbūt kolēģiem varētu šis liederīgi, ņemot vērā, ka tas ir tik aktuāli šobrīd. Kā jūs zinat, es jau parasti neizplūstu garās un plašās runās un esmu lakonisms. Paldies, Atkins kungs, lieliski. Tiešām paldies par šo ja piedāvājumu mums pastāstīt par šo pasākumu. Nu, komitejas dalībniekiem tad būtu pašiem jālem, vai tā tas nu, tam notikt vai ne. Es domāju, ka varbūt būtu labāk skatīt šo punktu tad, kad delegācija ir atgriezies, bet man arī nav pilnīgi nekāda problēma uzklausīt to, kas jums sakāms, Latkins kungs. Nu, tātad, ja visi piekrīt, tad mēs varētu tā arī vienoties, apstiprināt darba kārtību ar šādiem grozījumiem. Un pirmais darba kārtības punkts savukārt ir, lūk, protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2. un 4. septembrī šogad. Jūs jau zinat, kā, kāda šeit ir procedūra, tāpēc iesim vien tālāk, tālāk 4. darba kārtības punkts cilvēku tiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā. Referents mums ir šeit Edvards Kukans. Lūdzu, jums arī vārds. Thank you very much, Mr. Lielas paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies visiem kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Lielākā daļa šo grozījumu tiešām bija par tēmu, deva ieguldījumu, ziņojumu tālākā izstrādē, uzlaboja to. Kopumā saņēmām 347 grozījumus nu, skatījos tādā, uz tiem visā tādā iekļaujošā un pragmatiskā veidā. Mums bija ļoti labas diskusijas ar ēnu referentiem 22. oktobrī Strasbūrā. Uh, Un gribu teikt paldies ēnu referentiem par ļoti pozitīvo un konstruktīvo pieeju darbam un diskusijām. Tā visa rezultātā esam sagatavojuši 27 kompromisu grozījumus. Labprāt, priecātos, ja jūs visi varētu šos kompromisu grozījumus atbalstīt, bet saprotu, ka atsevišķām grupām vai varbūt deputātiem varētu rasties grūtības ar atsevišķu kompromisu grozījumu atbalstīšanu kas attiecas uz eh, mūsu nostāju par šiem grozījumiem un kompromisu grozījumiem, kā jau minēju pirmās prezentācijas eh, laikā, mans nodoms nebija radīt visu ietvarošu ziņojumu, bet drīzāk realistiskāk uzsvērt aktuālākās tēmas un tendences cilvēktiesību jomā pasaulē. Tāpēc pievērsos tādiem jautājumiem, kas nesten, nesen nonākuši prožektoru gaismā mūsu diskusiju degpunktā, nu, piemēram, tādi jautājumi, kas saistīti cilvēktiesībām un demokrātijām, cilvēktiesībām pārējais valstīs vai ES cilvēktiesību politikas ietverēsošajām valstīm. Priecājos, ka šī mana doma tik guva plašu atbalstu diskusiju laikā. Dro komitejā tāpat, tā, un tāpat arī diskusijās ar ēnu referentiem. Ziņojumam ir trīs būtiskas sadaļas. Pirmām kārtām ES politikas ietvers, otrām kārtām ES politiku pārejas eh, procesos un es atbalsts cilvēktiesībām pasaulē. Īsumā ļaujiet man iziet cauri visiem šiem trijām daļām un pastāstīt jums par grozījumiem un kompromisu grozījumiem. Pirmām kārtām ir arī tādi horizontāli punkti, kas skar visu ziņojumu. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz grozījumus dažādos punktos par, izte, par runas brīvību, domas brīvību, reliģiskās pārliecības brīvību un cilvēku tiesību aktīvistiem. Uh, Es centos visus šos grozījumus ietvert tādos vispārīgos punktos un ņemšu tos, protams, vērā atbilstīgajos vietās tekstā, bet gribētu teikt, ka ne, nu, vēlējos tekstā izvairīties no pārliecīgas atkārtošanās. Turpat tāpat arī tika minēta atsevišķu valstu piemēru un individuāli gadījumi. Nu, savā ziņojumā es tomēr centos aprobežoties ar eh, ļoti dažiem piemēriem un pēc sākotnējais diskusijas komitejā tomēr iekļāva vēl vairākus papildus individuālus gadījumus kompromisu grozījumos, kas attiecas uz grozījumiem konkrētās ziņojuma daļās. Pirmajā sadaļā ES politikas ietvers no 10. līdz 24. punktam lielākoties grozījumi bija tajā pašā virzienā, kā mana doma piedāvāt papildus detaļas, pievēršoties īpaši cilvēktiesību īpašā pārstāvi lomai, cilvēktiesību dialogam un nosacījumiem, kas iekļaut attiecībā cilvēktiesībām tirniecības nolīgumā. Šeit ierosināja piecus kompromisu grozījumus, kas faktiski, manuprāt, nav pretrunīgi. Uh, Mēs izveidosim jaunu punktu numuru 18 par cilvēktiesību dialogu, tas saskaņā ar 94, 95, 97 un 98 grozījumu, un aicinām nodrošināt lielāku pārskatāmību publiskajā atspoguļojumā un parlamentārajā kontrolē attiecībā uz cilvēktiesībām. Uh, un to iekļaušanu valsts stratēģijā. Šajā sadaļā ir gru, viens grozījums, kas saistīts ar pašreizo izmeklēšanu, ko veic attiecībā uz NSA spiegošanas pasākumiem, un kurā aicināts apturēt tirniecības sarunas un, tran, par, un sarunas par transatlantisko partnerību. Es nolēmu šo grozījumu šī ziņām kontekstā neatbalstīt. Kas attiecas uz biznesu un cilvēktiesībām, e, tādu grozījumu ierosināja Lohbīlers kundze, un šī doma iekļaut arī Kopas kundzes grozījumos. Esmu atvērt šādas idejas iekļaušanai ziņojumā, bet man būtu vajadzīgs tālākas diskusijas par to, kā formulēt šādu jaunu punktu. Par ES politiku attiecībā uz pārējais procesiem. Te nāku klajā ar 12 kompromisu grozījumiem lielākoties. Šie kompromisi, kompromisi grozījumi saistīti ar konkrētām valstīm. Šajos grozījumos esam uzlabojuši tos pantus, kas attiecas, piemēram, uz Eģiptu un Sīriju, tāpat arī punktus, kas attiecas uz Krieviju, Ķīnu un esam iekļāvuši divus jaunus punktus par Kubu un Tibetu. Par Krieviju runājot un Kubu tāpat kompromisu grozījumos pieminēts īpaši konkrēti cilvēku, cilvēktiesību aktīvistu gadījumi, gadījumi, eh, tāpat arī politikovskais lieca, piemēram, un tam līdzīgi. Kas attiec uz citiem grozījumiem, šajā daļā esam saņēmuši vairākus grozījumus, kas piedāvāja iekļaut jaunus punktus par konkrētām valstīm vai konkrētām teritorijām, kā piemēram par Sahelas reģionu, Kašmiru, Rietumu Sahāru, Kolumbiju un Čīli. Es pētīšu šos grozījumus, izskatīšos katru atsevišķi un esmu pilnīgi noteikti atvērts diskusijām, es gatavs to visu apsvērt. Tāpat jautājums par bezpilotu lidmašīnām. Ehm, 238. grozījumā to starp. Es domāju, ka šeit būs vajadzīgs papildus e, diskusijas, ja vēlamies šo jautājumu iekļaut ziņojumā. Līdzīgi grozījumi tāpat 285 un 288 attiecas uz papildus panta iekļaušanu par starptautisko kriminālu tiesu. Es šo ideju atbalstu. Un, kas attiec uz pēdējo ziņojumu daļu, kur runāts par ES atbalstu cilvēktiesībām pasaulē, esam sagatavojuši deviņus kompromisu grozījumus, kurus kārt daudz un dažādi jautājumi, to starp, piemēram, ANO ietvers, starptautiskā krimināla tiesa, nāves soda jautājums, Romu situācija, pamatbrīvības diskriminācija, kā arī vēlēšana novērošanas misijas. Lielākoties grozījumi nav pretrunīgi Un esam ietvēroši visus lielākoties grozījumus šajos kompromisa tekstos. Esam radījuši papildus kompromisa grozījumus par plašsaziņas līdzekļu brīvību un jauniem plašsaziņas līdzekļiem, tāpat arī atjauninājuši pāntu par bērnu tiesībām. Es mm, minu tās ziņojuma daļas, kur cent, kurās centos rast kopsaucēju par zināmiem kompromisiem, bet, protams, labprāt uzklausīšu arī jūsu komentārus par citiem jautājumiem, kas jūs interesē. Un pilnīgi noteikti būšu ārkārtīgi interesēts jūs teiktajā. Man turklāt informēja, ka ēnu referents no ALDE grupas eh, Ojulāns kundze nevarēja ierasties šodien uz sanāksmi, bet viņa man atsūtīs rakstiski savus komentārus, un tāpēc, nu, ņemšu tos vērā tādā pašā mērā, kā ņemtu tos vērā tad, ja tie tiktu izteikti šajā sanāksmē. Paldies, priekšēdētāji! Muchas gracias, eh, señor ponente. Paldies, referenta kungs. Pirmkārt, e, ir e, pieteikušies vairāk runātāji. Sociāldemokrāta ēnu referente. Priekšsēdētāji, vispirms es vēlētos pateikties Kukana kungam, saka Kopas kundze, par viņa ieguldījumu, un kā jau viņš norādīja, tas nav visaptverošs ziņojums, taču skaidrs vēstījums no Eiropas parlamenta puses par tā prioritātēm šogad. Uh, Viņš ir koncentrējies galvenokārt uz trim daļām - es politiskais ietvers, atbalsts cilvēku tiesībām pasaulē un uh, darbs uh, ar pārējais posmu valstīm. Protams, ir jautājumi, kas nav pieminēti, un tie interesē manu grupu, un tie ir punkti, par kuriem mēs esam iesnieguši grozījumus. Nozīmīga mūsu grozījuma daļa ir saistīta ar cilvēktiesību aizsardzību pilsoniskajā sabiedrībā, sekmējot cilvēktiesību universālumu. Ir dažāda veida uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un ierobežojumi pilsoniskās sabiedrības darbībā. Tas notiek daudzās valstīs un ilgtermiņā tas iespējams ir bīstamākais elements šogad cilvēktiesību jomā. Vēl jau vairāk tas ir noticis arī iepriekšējos gados. Ehm, krimināla procedūra traucēšana tāpat ehm, neļauj ehm, aizsargāt iedzīvotājus, novērst vardarbību un sekmēt cilvēktiesības. Ēna referentu sanāksmē, kas notika ļoti konstruktīvā gaisotnē, uh, Lielākā daļa no referenta ierosinātajiem kompromisiem tika atzīta par apmierinošiem, un gadījumā, ja radās problēma jautājumi, mums ātri izdevās panākt vienošanos. Tā desmitajā kompromisā mums izdevās vienoties ar zaļajiem, neizslēgt daudzgadu finanšu schēmu, 12. kompromisā mums radās neliela problēma Tas jo īpaši ir saistīti ar koptu kristiešu minoritāti Ēģiptē, un tā vietā, lai pieminētu vispārīgāku problēmu Ēģiptē reliģijas brīvību, notika pievēršanās šiem koptiem, tomēr mēs panācām vienošanos, un uh, pozīcija tika pieņemta mums uh, derīgā veidā, un mēs atbalstam jauno kompromisu grozījumu 13. kompromisā. Mēs uh, vienojāmies par terminu, kas ir skarbāks par terminu Sīrijas krīze, jo, diemžēl, situācija ir smagāka par vienkāršu krīzi. Attiecībā uz vairākiem mūsu grupas grozījumiem uh, par starptautisko kriminālu tiesu mēs ierosinājām otro punktu 14. kompromisam. Mm, tostarp saistībā ar 2,5, 2,8 un 2,95 grozījumiem. Uh, saistībā ar Romu statūtu universalitātes veicināšanu. Mūsu priekšlikumi tika pieņemti un mēs gaidīsim referenta jauno priekšlikumu. 23. kompromisā radās tā pati problēma saistībā ar Kristu, kristiešu reliģiskās minoritātes e, izslēgšanu. Un uh, tas ir reliģiskās brīvības jautājums. Runājot par 25. kompromisu, uh, Mums eh, gribētos redzēt vairāk atsauču saistībā ar eh, bērnu tiesību jautājumiem un pēc sarunām ar referentu mēs iesniedzām jaunu kompromisu, kurā bija plašākas atsauces uz specifiski eh, bērnu karēvju jautājumiem, un citiem ar bērniem saistītiem problēmu jautājumiem. Visu beidzot, eh, runājot par mediju brīvību, mēs ierosinājām izveidot 26. kompromisu, jo tas bija pārāk svarīgs jautājums, lai to tā vienkārši izlaistu. Runājot par grozījumiem, kas netika iekļauti kompromisām, par ko tiks balsots atsevišķi, daži no tiem mums ir ļoti būtiski. Vienu no tiem pieminēja Kukana kungs, proti šīs bezpilota izlūk lidmašīnas. Un uh, manai grupai šo lidmašīnu eh, humānais aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, un to militāru izmantošanu tādās valstīs kā Pakistāna un Jēmena ir eh, būtiska problēma. Mana grupa koncentrējās arī uz sieviešu un bērnu tiesībām, un ziņojumā nebija pietiekami atsauču, lai šim jautājumam piešķirt vajadzīgo svarīgumu. Kompromisa process atrisināja šo jautājumu zināmā mērā, taču Mēs joprojām uzstājam, ka par dažiem no mūsu grozījumiem vajadzētu balsot atsevišķi, lai uzsvērtu šo jautājumu nozīmīgumu. Kopumā es vēlos pateikties Kukana kungam par viņa parādīto sadarbības gāru un atvērtību kompromisiem diskusiju laikā. Paldies! Paldies, Kopas kundze! Lohbillers kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties Kukana kungam par lielisko ziņojumu projektu. Tas ir ļoti koncentrēts, eh, lakonisks, tas nav tāds garš iepirkuma saraksts, bet gan koncentrējas uz prioritātēm, lielu uzsvaru liekot uz pārējais procesu. Tāpēc es domāju, ka mums būs ziņojums, kur mēs varam rādīt arī ap pārējai pasaulē. Uh, Mēs esam panākuši arī labus kompromisu risinājumus, un savas grupas vārdā var teikt, ka mēs atbalstām visus kompromisus, izņemot divus, par kuriem es gribētu īpaši izteikties. Viens ir desmitais kompromiss, par to jau runāja Kopas kundze, un tas ir attiecināms uz finanšu atbalstu Eiropas demokrātijas fondam. Tur ir norādīts, ka finansējumu vajadzētu iekļaut daudzgad finanšu schēmā. Mēs ierosinām šo daļu svītrot, jo jau no paša sākuma, kad mēs veidojām šo fondu, mēs norādījām, ka nekādā veidā uh, līdzekļus uh, nevajadzētu atņemt Eiropas instrumentam uh, cilvēku tiesībām un demokrātijai, tāpēc uh, vajadzētu nodrošināt atbilstošu Eiropas Savienības finansiālo atbalstu, un tas būtībā nozīmē atbalstu no dalību valstīm. Tālāk jārunā par astoto kompromisu. Un te mēs gribētu ierosināt uh, saistībā ar uh, eh, VSP plus uh, preferenču schēmu uh, mēs ierosinām pieeju atsevišķi valstīm un uh, jau kolēģi no Inte ir uh, izteikušies par šo jautājumu. Dalību valstu situācija cilvēktiesību jomā var būt ļoti atšķirīga un uh, varbūt uh, sarežģīti uh, novērtēt šo valstu panākumus, ja mēs nepieejam tiem individuāli. Līdz ar to um, mēs vēlamies pievērsties šim astotajam kompromisam. Tāpat uh, mēs runājām par to, ka Eiropas komisijai vajadzētu atvērt komunikācijas kanālus un veikt konsultācijas ar virkni partneru, tostarp Eiropas parlamentu un e, vietējās ieinteresētās puses no pilsoniskās sabiedrības. Lūk, šie divi kompromisi, astotais un desmitais, cerams, ir vēl maināmi, bet uh, runājot par grozījumiem, es pateicos jums, Hukan kungs, par to, ka atbalstījāt grozījumu par starptautisko kriminālu tiesu. Mēs, kā sociāla demokrāti, ļoti vēlējāmies, lai tiktu paturēt grozījumi par ietekmi uz cilvēku tiesībām un bezpilota izlūku lidmašīnu lietošanu. Tāpat, eh, ja ir vajadzīgs jauns grozījums eh, par cilvēku tiesībām, mēs eh, labprāt sadarbosimies ar jums, lai rastu precīzu formulējumu. Paldies, Lokpillers kundze. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs, saka Peterlis kungs. Es zinu, ka šis ziņojums nebija vienkāršākais dokuments, pie kura strādāt, tāpēc esmu īpaši priecīgs par to, ka Kukana kungam ir izdevies sagatavot šo ziņojumu un izdarīt to tik labi. Es vēlētos komentēt Kopas kundzes teikto. Proti, eh, koptu kristiešu situācija Eģiptē. Manuprāt, šī atsauce uz uh, reliģisko grupu nekādā veidā nav pretrunā ar tām iniciatīvām, kuras uzsver referents reliģisko brīvību jomā, taču notiekošais eh, ir ap, pieņēmis tādus apmērus, ka Eiropas parlamentam vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz šo situāciju. Paldies, Peterles kungs. Nākamais runātājs. Es izteikšos īsi. Vēlos pateikties Kukana kungam par viņa ziņojumu. Tas ir tāds labi līdzsvarots ziņojums. Uh, par tēmu, kas ir svarīga Eiropas Savienības ārpolitikai. Nu, iespējams, eh, šis nav tāds izšķirīgs dokuments Eiropas ārpolitikai, tomēr diezgan centrāls, un tas ir svarīgs starp institucionālajām attiecībām, tāpat arī pārējais procesiem, kas ir ļoti būtiski un prioritāri Eiropas Savienībai. Te ir runa par Eiropas Savienībai svarīgiem jautājumiem. Es pievērsīšos atsevišķiem grozījumiem. Kukana kunga kompromisa grozījums es nevērtēju atsevišķi, tomēr es tos lasīju ar lielu interesi un vēlos viņam pateikties par ieguldītajiem centieniem. Paldies! Un dosim vārdu referenta kungam Kukanam, lai viņš varētu nākt klajā ar savām noslēguma piezīmēm. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi, kuri piedalījās šajā diskusijā. Protams, šis nav vienkāršs ziņojums un ir grūti to formulēt tā, lai tas būtu pieņemams pilnīgi visiem. Tomēr mans mērķis ir iegūt tik plašu atbalstu, cik vien iespējams – jo tādā veidā dokuments kļūst ietekmīgāks un Eiropas parlaments var to izmantot savās politikas stratēģijās, strādājot ar pārējo pasauli. Es nekomentēšu katru pieminēto punktu, bet Kopas kundze, Lohpilleres kundze, kā jau es norādīju savā sākotnējā paziņojumā, esmu gatavs turpināt diskusijas Es domāju, būtu realistiski gaidīt, ka mēs panāksim savstarpēji pieņēmumu formulējumu daudzos no šiem grozījumiem, un uh, tostarp arī attiecībā uz bezpilota izlūku līdmašīnām, citiem jautājumiem par desmito kompromisu, kas tika pieminēts. Es esmu atvērts turpināt sadarbību un izmantot tās dienas, kas ir atlikušas līdz balsojumam AFET komitejā, lai panāktu maksimāli iespējamo vienprātību par šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentu kungam! Līdz ar to mēs varam noslēgt šo darba kārtības punktu kas ir informatīvs punkts par Kukana kunga ziņojumu. Mēs esam uh, paraudzījušies uz kompromisa grozījumiem, par kuriem runājām arī Strasbūrā oktobrī. Un uh, ministru padome skata Eiropas uh, Savienības uh, stratēģisko politiku cilvēktiesību jomā, līdz ar to šis ziņojums e, nāk ļoti labā brīdī. Un jo īpaši tagad, kad esam pieredzējuši e, pirmo gadu amatā Lambrinīdis kungam, kas ir Eiropas Savienības īpašais cilvēktiesību pārstāvis. Uh, 21. novembris ir jaunais termiņš grozījuma iesniegšanai, līdz ar to jums ir vairāk laika, lai jūs varētu izstrādāt savus grozījumus. 21. novembris. Šķiet, ka neviens vairs nevēlas izteikties par šo ziņojumu, pāriesim pie 5. darba kārtības punkta, un tas ir ziņojums par mūsu komitejas cilvēku tiesību apakškomitejas vizīti ANO 68. ģenerālās asamblējas sesijā, un uh, Leifrīda kungs, Šulca kungs, Martīnī kundze un uh, vēl vairāk citi deputāti varēja doties uz Ņujorku, tur viņi tikās ar organizācijas pārstāvjiem, ar pašu ģenerālsekretāru Banki Mūna kungu. Uh, ar Ferminu kungu, kas ir eh, arī organizācijas sekretārs, ar organizācijas cilvēku tiesību sekretāru. tāpat arī ar UNICEF un sieviešu delegācijas pārstāvjiem, eh, pretterorisma struktūras pārstāvjiem un citiem. Tāpat bija iespēja tikties arī ar uh, dažādu ANO pārstāvēto valstu delegātiem, arī ar Eiropas Savienības delegācijas pārstāvjiem, tāpat arī pārstāvjiem no Francijas, Krievijas un Palestīnas. Un eh, savas vizītes laikā Eiropas parlamenta delegācija diskutēja par eh, konkrētu par pašreizējiem eh, aktuālajiem jautājumiem, jo īpaši Sīrijā notiekošo tāpat arī par ANO drošības padomas reformu un arī par eh, spiegošanas aktivitātēm, ko ir veikusi ASV Nacionālā drošības aģentūra. Delegācija eh, delegācijas darbs tika pagarināts, eh, un tā pati delegācija, kas bija devusies uz Vašingtonu, turpināja savu darbu Ņujorkā. Un jautājumi, ko viņi skatīja, bija saistīti arī ar Sīriju, par ķīmisko ieroču iznīcināšanu tur. Ano pārstāvis norādīja, ka bija ļoti sarežģīti strādāt uh, ar situāciju Sīrijā, ņemot vērā to, cik daudzveidīgas varēja būt tās vietas, kurās ieroči tika uzglabāti, ieroču identifikācija, uh, ieroču iznīcināšana. Uh, Un tāpat bija arī tādi materiāli, kurus nebija iespējams iznīcināt uz vietas. Otra vizītes daļa bija saistīta ar uh, politisko procesu un Ženēvas sarunu gaitu. Visas iesaistītās puses norādīja, ka problēmas bija lielas, jo bija ļoti uh, pretrunīgi viedokļi starp dažādām iesaistītajām pusēm. Un Šobrīd nav skaidrs, kā tālāk risināsies šīs sarunas. Dažādie to dalībnieki, ar kuriem mēs tikāmies, norādīja, ka risinājumu politiskajam procesam neradīsies tiešā veidā ar uh, ANO drošības padomes vai pastāvīgo locekļu starpniecību, bet drīzāk sarunu ceļā starp Savienotajām valstīm un Krieviju. Vairākas dalību valstis pauda bažas par to, kas notiek Sīrijā. Tāpat arī e, tika minēts, ka rezolūcija par ķīmiskiem ieročiem neatrisinās uh, konflikta pamatproblemātiku, tikmēr vardarbība joprojām turpinās, un tas e, bija situāciju sarežģījošs faktors. Uh, Visi vēlējās paust savas bāžas, bet arī pateicību Eiropas Savienībai par tās ieguldīto darbu. Un es vēlētos pastāstīt, kā visi apbrīnoja to, kā mēs bijām spējīgi sniegt šo ilgstošo humāno palīdzību, Politiskajā procesā ir eh, daudz sarežģījumu un līdz ar to rodas jautājums, eh, kā tad eh, var izcināties situācija starp Asadu un islāmistiem. Mēs runājām par to, kā risināt situāciju ar kaimiņu valstīm, ar Jordāniju un Libānu, kā, kā šīs valstis varētu nekļūt par upuriem, vai vismaz par vēl lielākiem upuriem šajā konfliktā. Tāpat arī bija jārunā par bērnu situāciju. Konflikts ir skāris miljoniem sīriešu bērnu un uh, ir uzliesmojušas slimības, un tas arī eh, padara situāciju smagāku. visita de la delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores. Tāpat mēs runājām arī par digitālo informācijas eh, drošību. ANO mūs iepazīstināja ar rezolūcijas projektu šajā jautājumā, un par to mēs runājām mūsu vizītē Vašingtonā. Šo jautājumu ir ierosinājusi Vācija un kad ASV un Krievijas vēstniekiem tika jautāts, kāda tad būtu viņu nostāja šajā jautājumā, viņi norādīja, ka līdz brīdim, kamēr darbs nebūs pabeigts, viņi nenāks klajā ar savām nostājām. Un viņi izteiksies ļoti piesardzīgi, jo šī teksta izstrādes rezultātā varētu rasties ierobežojošs dokuments, kas varētu to starp ierobežot arī internetu izmantošanu. Ņujorkā mēs par to diskutējām sanāksmē ar komisijas vicepriekšsēdētāju Vivienu Redingu, un viņa dalījās ar mums savās pārdomās pēc Vašingtonas apmeklējuma. Viņa norādīja, ka Pat tad, ja attiecībās starp ASV un Eiropas Savienību attiecības ir mazliet pasliktinājušās, ik viens, ko viņi satika, un arī ik viens, ko satikām mēs, centās līdzsvarot drošības un uh, privātās telpas jautājumu. Runājot par ANO drošības padomes reformu, nav signālu, ka būtu panākts liels progress pie šīs reformas. ANO nostāja joprojām ievērojami atšķiras, un, kā jau daudzi pareizi ir norādījuši, ģenerālsekretārs organizācijas jubilejas sanāksmē varēja būt nācis klajā ar kādu risinājumu, kas uh, palīdzētu laust šo pretestības lēdu, kas šobrīd pastāv. Tāpat, uh, kā jau es iepriekš sacīju, pastāv nesaskaņas starp Eiropas Savienības valstīm šajā jautājumā. Este sentido. Eh, un ne, neizskatās, ka drīzumā varētu tikt panākts kāds progress šajā jomā. ASV ir norādījusi, ka jaunajiem pastāvīgajiem locekļiem būtu jātiek vērtētiem atbilstoši viņu nopelniem. Vēl viens jautājums, par kuru mēs diskutējām, bija nesaskaņas starp Āfrikas Savienību un citām valstīm saistībā ar starptautisko kriminālu tiesu. Un pūliņi, ko ir pielikušas citas valstis, lai neveidotu tādu divvirzienu starptautisko tieslietu sistēmu. Mēs zinām, ka ģenerālajā asamblējā ir notikusi balsošana un Palestīnai ir piešķirts novērotāja valsts status. Mums bija iespēja tikties ar Palestīnas eh, vēstniekiem un viņiem bija izdevies uh, panākt eh, daudzu valstu atzīšanu Palestīnai, tomēr arī viņu vērtējums situācija nebija pārāk optimistisks. Mēs tikāmies arī ar cilvēktiesību augsto pārstāvi, ANO sieviešu struktūru vienības pārstāvjiem, UNICEF eh, pārstāvjiem, pretterorismu struktūras pārstāvjiem, eh, kā arī ar struktūra vienību, kas apkaro vārdarbību, to starp vārdarbību mājās. Šī tikšanās parādīja pozitīvo attiecību dinamiku starp uh, ANO struktūra vienībām un Eiropas Savienību, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem uh, budžeta iemaksu veicējiem ANO struktūra vienību darbā. Mums vajadzētu paust savu pateicību ANO pārstāvim Marks Ansenam. Es domāju, ka šīs komitejas priekšsēdētājiem vajadzētu uzrakstīt eh, pateicības vēstuli par eh, ļoti interesanto tikšanos, ko viņš mums norganizēja. Mērmona kungs vēlētos izteikties eh, par darbu šajā delegācijā. Tātad vārds Milan kungam. Paldies. Arī es gribēju šo to piemetināt no savas puses. Priekšsēdētāji jūs jau pietiekami daļrunīgi visu izklāstījāt, tādēļ man nebūs daudz kas piebilstams. Jāsaka, esmu pieredzējis vairākas tikšanās, bet šī tikšanās ar ANO augstākiem ešaloniem notika ļoti augstā līmenī. Tur piedalījās gan pašreizējais, gan iepriekšējais ģenerālsekretārs. Un ģenerāla sekretāra kungs eh, no katras delegācijas uzklausīja kādu 90 jautājumus, un tur patiešām piedalījās augstākā līmeņa ierēģi. Tas mums sagādāja tādu lielu pašpļāvību, viņi pievērš daudz uzmanības mūsu interesējušiem jautājumiem. Viņa teica, ka mēs esam viņu lielākie sadarbības partneri Eiropas līmenī. Es gribēju to vienkārši uzsvērt. Sala Frankas kungs jau pieminēja, ka mēs tikāmies ar Krievijas vēstnieku. Domāju, ka tas bija ļoti vērtīgs, auglīgs pasākums. Mums vajadzētu pateikties Tomasam Mankahinam, kas ir vēstnieks, viņš mūs ļoti laipni uzņēma, komisārai Redingai, kā arī citiem un ANO ekspertiem. Mēs no Ņujorkas atgriezāmies patiešām ļoti gandarīti par to, eh, cik veiksmīgs bija šis pasākums. Un ļoti labi, ka Orgāns Sendī mums šoreiz neuzbruka. Paldies Mjankungam! aiz makarkungs. Dankvēl. Uh... Eh. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs jau ļoti labi ilustrējāt to, kas notika Ņujorkā un to, kādi rezultāti tika gūti. Tādēļ es labprāt eh, papildināšu divus iepriekšējos runātājus. Drāma in Sīrijā. Visvairāk, protams, tika runāts par drāmu Sīrijā. Nu, un, protams, iezīmētā aina bija ļoti drūma un pesimistiska. Šādu ainu iezīmēja gan mūsu delegācija Ņujorkā, gan Francijas vēstnieks. Viņa teica, Viņi teica, ka ir ļoti grūti atrast kādu politisku vienošanos, eh, nav vēl joprojām skaidrs, vai Ženēva divi varētu īstenojama, būt īstenojama programma, un konflikts ir ieildzis, un es domāju, ka jūsu eh, pārdoms bija patiešām ļoti realistiskas dabas. Jāsaka, Angels Keinas augstās atbruņošanās pārstāves veiktais darbs arī radīja mums tādu paliekošu iespaidu. Un Jāsaka, ka runājot par uh, atbruņošanos, demobilizāciju, ļoti daudz problēmu vēl joprojām ir. Nu, kā transportēt šos ķīmiskos ieročus, uh, tie ir jādabona prom no Sīrijas, tie ir jāiznīcina. Kā to visu paveikt, tas nemaz nav tik vienkārši. Vēl ir jādodas uz divām vietām, kur šie ieroči varētu būt sastopami. De secretaris-generaal zelf ģenerālsekretāra kungs savos izteikumos bija visai piesardzīgs. Viņš gan runāja par eh, zinām progresu, runājot tieši par ķīmisko ieroču arsenālu, bet jāsaka, ka visumā eh, nu, mums atmiņā palika tāda visai drūma aina. aina. Ja mēs runājam par bezpilotu lidmašīnām, kad apspriedām iepriekšējo darba kārtības punktu, šīs lidmašīnas jau tika pieminētas. Es gribu teikt, ka Simonoviča kungs, kas ir augstais cilvēktiesība pārstāvis, kam es uzdevu jautājumu, vai Nav beidzot pienācis laiks ieviest kaut kādas starptautiskas uh, normas, piemēram, runājot par šo lidmašīnu izmantošanu arī civilos nolūkos, un Simanovičs kungs teica, ka jā, protams, par to varētu palauzīt galvu, jo bezpilota lidmašīnas noteikti kļūs aizvien populārākas, aizvien lētākas. Uh, bet no otras puses eh, amerikāņu vēstnieks uzreiz eh, nekavējoties mēģināja šo domu atspēkot. Tālāk Kongo Demokrātiskā republika, par to mēs runājam arī vairākas reizes. Kā Beļģijas pārstāvis eh, es šo jautājumu joprojām uzskatu par aktuālu. Militārajā jomā ir šīs tās panākts. Iespējams, ka M23 grupa uh, ir padevusies, bet cilvēktiesība pārkāpumi ir vienkārši šausminoši. Arī pagājuši gadu mēs pieredzējām, ka ir ļoti daudz seksuālās vardarbības gadījumu pret sievietēm. Uh, Tas ir vienkārši dramatiski un ir eh, tātad Kongo jāveic ļoti daudz darba tieši uz vietas. Mēs ceram, eh, ka pārmaiņas eh, tagad varēs nest līdz arī kaut ko pozitīvu. Bet es varu piekrist mūsu priekšsēdētājiem. Biju ļoti gandarīts par to, ka mēs varējām tikties ar ģenerālu sekretāru. Viņš teica, Atbildot arī uz jautājumu par uh, ilgspējīgu attīstību un klimatu pārmaiņām, viņš teica, ka ANO uh, tās ir galvenās prioritātes un tādas tās arī uh, būs tuvākā nākotnē. Es pirmo reizi devos uz šādu pasākumu un pier, gūtā pieredze bija ļoti, ļoti vērtīga un uh, vēlējos tad vienkārši papildināt iepriekšējo runātāju teikto. Paldies! Muchas gracias, señor. Paldies Demērsmāker kungam. Šulca kungs, jūs arī devāties uz New York, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Um, Diemžēl um, runātājiem nav izslēgts mikrofons. Mm, eh. Nezinu, priekšsēdētāja kungs, vai es kaut ko varu uh, piemetināt, jo es eh, nevarēju piedalīties pilnīgi, visām debatē, eh, pilnīgi visās debatēs, bet gribēju pateikties mūsu komitejas sekretariātam, kas patiešām mums eh, ļoti daudz palīdzēja. Effective, productive meeting with several. Mums bija ļoti auglīgas tikšanās ar vairākiem ANO partneriem un Gribēju eh, teikt, ka mums bija arī tikšanās ar īpašo pārstāvi, kas eh, pēta seksuālo vārdarbību kara konfliktos. Jāsaka, tā bija ļoti smaga tikšanās. Mēs šādus vardarbības uzliesmojumus esam redzējuši daudzās eh, vietās pasaulē. Eiropas Savienībā vajadzētu darīt visu, kas ir tās spēkos, uh, lai samazinātu seksuālo vardarbību, dzimumu vardarbību un Es gribēju teikt, ka mums ir jārunā nevien par dzimumu vardarbību konfliktu laikā, bet issues, an... arī par dzimumu līdztiesību un uh, Jāsaka, ka šāda vardarbība bieži vien sakņojas dziļāk tautu kultūrā un tradīcijās. Mēs to esam pieredzējuši arī Eiropas Savienības teritorijā. Līdz ar to tikšanās ar ģenerāla sekretāra vietnieku un ANO sieviešu komitejas pārstāvu, viņi teica, tā bija ļoti jēgpilna tikšanās, un, un mūsu saruna partneri teica, ka, protams, gan ANO, gan ES ir jāuzņems sava atbildība, eh, gatavoties arī eh, Pekinas eh, plus 20 konferencē, runās, tur ir runāts arī par seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Bija arī ļoti interesanti dzirdēt to, ka daudzi minēja starptautisko kriminālu tiesu. Tai ir jāveic savs darbs, un tiesai nevajadzētu nolaist rokas, turpinot uh, tiesāt dažādus Āfrikas Savienības valstu uh, valdību vadītājus, uh, Un, mhm, protams, ehm, starptautiskajai krimināltiesai jātop vēl spēcīgākai, lai tā labāk varētu veikt savus uzdevumus. Mēs sapratām, ka ANO no mums sagaida to, lai mēs izpildītu savus pienākumus. Protams, mums ir nepieciešams papildus eh, budžets, uh, lai sasniegtu uh, tūkstošgads attīstības mērķus un mūs uh, gaida patiešām liels darbs turpmāko mēnešu un gadu laikā. Tik runāts arī par atbruņošanos, bet es saprotu, ka par to tika runāts jau pirmajā sanāksmes daļā, tika runāts arī par kodola atbruņošanos, ķīmiskajiem ieročiem. par to, kā iz, iznīcināt ķīmiskos ieročus, un Demers Mēkera kungs jau to pieminēja. Līdz ar to es tagad arī savu uzstāšanos beidzu. Paldies! Paldies Šolca kungam! Šķiet, ka šo darbu kārtības punktu būsim izskatījuši. Kukana kungs. 21. novembrī mēs balsosim par Kukankungu ziņojumu. Tas nav grozījuma iesniegšanas termiņš. 21. novembrī balsosim. Un tagad došu vārdu Kukana kungam. Bet pirms viņš sāks runāt, gribēja pie mums sveikt parlamenta pārstāvis no Ugandas un Somālijas. Viņi šajos parlamentos darbojas uh, cilvēktiesību komentējās. Es ceru, ka jums pie mums patīk. Espero, ka su visita entre nosotros redunde en un mejor. Es ceru. Jūs labāk iepazīsiet Eiropas parlamentu, pateicoties šim apmeklējumam un mūsu sadarbība nākotnē kļūs vēl auglīgāk. Nākamais darbkārtības punkts - Edvarda Kukana paziņojums par 6. ES Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas sanāksmi. Šī sanāksme notika pēc progresa ziņojuma, vienu nedēļu pirms padomu pieņem lēmumu piešķirt Albānijai kandidātu valsts statusu. Albānijā nesen notika vēlēšanas, līdz ar to šis ziņojums patiešām ir ļoti intriģējošs. Kulkan kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Jā, nu dien šī sestā Parlamentārās eh, komitejas sanāksme notika oktobra beigās Tirānā. Eiropas parlamentu pārstāvēja septiņi deputāti, arī e, mūsu referents Vuljaniča kungs. Šī tikšanās notika tieši septiņas nedēļas pirms uh, decembra Eiropa padomes, tad, kad uh, padomē būs jāspriež vai piešķirt kandidātu valsts status Albānijai vai nē, kā to ir ieteikusi Eiropas komisija. Šī komiteja strādāja. Uh, ļoti normāli, gludi, mēs pieņēmām kopīgu tekstu, un uh, tagad, ja es to tā pasaku, tas izklausās, uh, tas neizklausās ne pēc kā īpaša, bet Albānijā tas nozīmē ļoti nopietnu progresu. Mēs uzlabojām uh, savu politisko dialogu, un mūsu attiecības ir kļuvušas labākas. Politiskā atmosfēra Albānijā, protams, joprojām nav spīdoša, bet tā turpina uzlaboties. Tātad man tas šķiet pats svarīgākais apstākļus mūsu partneri, kas pārstāvēja abas politiskā spektra puses. Protams, ļoti atšķirīgi vērtēja pirmās jaunās, jaunievēlētās valdības 40 darba dienas. Protams, abas partijas arī izteica savus argumentus, runājot par gaidāmo kandidātu valsts statusa pieņemšanu. Galvenais pretruns, kas joprojām pastāv valstī, ir uh, likums par administratīvajām reformām un diskusijas jau ir notikušas, bet atšķiras interpretācija, kad tad vajadzētu stāties spēkā šiem likumiem. Līdz ar to jaunā opozīcija apsūdzēja uh, jauno koalīciju, ka tā ir izmantojusi uh, savas pilnvaras, lai atlaistu no darba ļoti daudz policistu, ļoti daudz ierēģņu, uh, viņu vietā ieceļot amatā sev tīkams cilvēkus. Koalīcija gan apgalvoja, ka viņi cīnas pret uh, korumpētiem un nekompetentiem ierēģiem un mēģina samaksāt administratīvās izmaksas. Es no savas puses varu teikt, ka reformējot administrāciju, uh, pašreizējā valdība ir veikusi noderīgu darbu, bet jāsaka, ka kadru maiņa ir bijusi pārāk eh, iespaidīga, pārāk liela un bieži vien m, mm, varētu uzdot jautājums, cik likumīgi tas viss notika. Kadru maiņa un administratīvās reformas, protams, eh, ir daļa no mūsu pieprasītajām reformām, proti cīņa pret korupciju, organizēto noziedzību un administratīvās arhitektūras uzlabošana. Bet eh, ņemiet vērā to, ka policistu masveida atlaišana notika pēc policijas veidiem. Uh, kas, kad eh, tika atklāts, ka 90% no kazino un azartspēļu zālēm bija nelikumīgas, un eh, arī pēc tam ļoti daudz policistu tika atlaist no darba vai eh, pazemināt amatā. Albānijai ir vēl palikušas sešas nedēļas, lai tā pierādītu, ka visas reformas ir bijušas patiešām nepieciešams un konstruktīvas. Mēs eh, piedzīvojam nevienu milzīgu kadru maiņu, bet eh, es gribu apgalvot, ka mēs vēlamies, lai Albānijai tiktu piešķirts kandidātu valsts status, bet tai ir jāpierāda, ka tā ir gatava panākt vēl vairāk. Sešas nedēļas eh, tas nav daudz, bet arī šajā laikā ir iespējams kaut ko sasniegt. valdībām ar rīcību ir jāpierāda, ka tās patiešām uh, ir gatavas kaut ko panākt. Pēc uh, Albānijas mēs devāmies arī uz Kosovu, bet varbūt AFET komitejā es par to varētu pastāstīt vēlāk, jo uh, tad, kad būs atgriezusies delegācija no Kosovas, kas uh, tur devās novērot vēlēšanas. Paldies, paldies Kukana kungam. Vuljani kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Give a nice overview to, of Kūkana kungs mums patiešām sniedza ļoti labu ieskatu notikušajā. Viņš ļoti labi ilustrēja to, kas ir noticis Albānijā, bet jāsaka, ka nebija tāds pietiekam labs dialogs nevien starp politiskajām partijām, bet arī starp citiem interesantiem valstī. Es nesen, tātad pirms divām nedēļām biju uh, Albānijā, tikos ar ombudu, ar ārotbiedrību pārstāvjiem, ar parlamentāriešiem. Uh, Un, protams, bieži vien ir vērojama tendence, ka vieni mēģina uzvelt vainu otriem. Un tas, protams, apgrūtina politisko dialogu, kas, protams, Albānijai ir nepieciešams kā gaisa, ko elpot. Eiropas Savienība varētu šeit sniegt palīdzīgu roku. Tika runāts par cīņu pret korupciju, pret organizēto noziedzību, un, protams, valstī ir diezgan augsts noziedzības līmenis, un tas ir lasāms arī plašsaziņas līdzekļos. Mēs iepazināmies ar statistikas datiem, nu, ir acīm redzams, ka viņi kaut ko cenšas izdarīt un kaut ko jau ir paveikuši. Ja mēs mēģinam salīdzināt to, kāda Albānija bija pirms vairākiem gadiem un kā tā ir tagad, viņi ir panākuši patiešām ļoti daudz. Bet ja mēs to salīdzināsim ar Nīderlandi vai Dāniju, nu tad, protams, eh, viņi joprojām šādu attīstības līmeni nav sasnieguši. Nesmu. Uh, pilnīgi pārliecināts, vai politiskā elite īsti apzinās, kāda varētu būt nākotne, kas to sagaida. Ja mēs viņiem nepalīdzēsim to atskārst, nu, viņiem pašiem nonākšana pie šādiem domgraudiem varētu prasīt pārāk daudz laika. Bet Es atbalstu kandidātu valsts piešķiršanu Albānijai, neskatoties to, ko teiks padome. Tā ir valsts, kurai ir milzīgs potenciāls, un Eiropas Savienībai ir uh, jāuzņems atbildība, palīdzot šim potenciālam attīstīties. Paldies! Nākamais Mikrofonu, yes, yes. Uh, Viljams no Dārnots, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, ka devāt man vārdu. runājot savu vēlētāju vārdā, es varu teikt, Albānijā notiek ļoti daudz briesmīgu lietu. Jāsaka, ka mēs tikai visu laiku gribam, lai aizvien vairāk valstu iestājas Eiropas Savienībā, un bagātas valstis, tādas kā Šveice un Norvēģija, nevēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tās nevēlas, lai Eiropas Savienība aizkavētu viņu attīstību, bet eh, ļoti nabadzīgas valstis uh, vēlas iestāties Eiropas Savienībā. 14 miljārdi eiro pirms iestājas palīdzībai e, tika piešķirti vairāku gadu laikā, e, lai varētu palīdzēt valstīm, kas nemaz nav ES dalību valstis. Albānija. E, daudzās dalību valstīs ir milzu problēmas, un mēs uzskatām, ka šī ir tāda egoistiska spēlīte. Ja Albānija iestāsies Eiropas Savienībā, jāsaka, ka e, daudzi albāņi dosies uz citām dalību valstīm, apvienoto karalisti, uh, Un tie nebūtu nebūs paši labākie pilsoņi. Nu, tas ir tikai runājot par Albāniju, un tas nav Albānijas interesēs. Būtu daudz labāk, ja Eiropas e, paplašināšanās komisārs pateiktu Albānijai, pie jums ir par daudz noziedzības, pārāk daudz korupcijas, e, kā jau to minēja ļoti. E, Eh, labi iepriekšējais runātājs, mēs vēlamies būt jūsu draugi, mēs varam jums palīdzēt cik vien iespējams, nu un viss punkts. Yes, e... Paldies. Stierkungs, lūdzu. Gospodine predsjedniče, evo ja ću samo kratko prvo pozdraviti, naravno. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uh, uzteikt Kukankunga ziņojumu domāju, viņš ļoti pareizi atzīmēja. Ir atlikušas vien sešas nedēļas līdz Eiropā domēja, kad uh, tiks pieņemts lēmums par kandidātu valsts status piešķiršanu, bet ar sešām nedēļām ir gana, lai mēs veiktu mm, tādu pārliecināšanas darbu Eiropas dalību valstīs, lai tās varētu gal galā balsot par eh, status piešķiršanu Albānijai. Protams, padomi vēl lēmumu nav pieņēmusi, un mēs vēl nevaram neko prognozēt. Bet Eiropas Savienība ir izvēlējusies jaunu pieeju. Tika runāts par cīņu pret korupciju, organizēto noziedzību, un šie bija prioritāri jautājumi uzsākot sarunas. Jāsaka, ka kandidatūra varētu kalpot par instrumentu, kas veicinātu nepieciešamas reformas. Esam jau pieredzējuši pietiekam daudz citu valstu scenārijos, kad, piemēram, padoma sešas, septiņas reizes ir uh, noraidujusi uh, Eiropas komisijas ieteikums, piemēram, Maķedonijas gadījumā, un tas nelabvēlīgi ietekmē reformu procesu valstī. Tādēļ mums, protams, ir jāizvērtē visi plusi un mīnusi un jāparūpējas par to, lai mēs varētu iedrošināt Albāņas turpmāko reformu veikšanā. Paldies! Un Kukan kungs, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Vai vairs nevēlaties runāt? Muy bien, eh, queridos colegas. Lieliski, ja nevēlaties neko teikt, tad varam turpināt darbu pie tālākiem jautājumiem. Un nākamais ir jautājums mm, par Krištapa Liseka atskaitu par vēlēšanu novērošanas misiju Grūzijā 27. oktobrī. Liseka kungs vadīja delegāciju ar sešiem dalībniekiem, Tāpat tur bija arī Eiropas padomas pārstāvi, arī darbības dienestu pārstāvi. Un šķiet, ka šīs vēlēšanas šķiet norisinājās diezgan pārskatāmā veidā, tādā draudzīgā, miermīlīgā gaisotnē. 72,1% balsu tika nodots par Gruzijas sapni, šo viņu partiju. Nu, protams, ka bija arī kaut kādas kļūmes un ir arī zinām izaicinājumi, ko saskatām. Līsa kungs, nu, tad varbūt jūs varētu pastāstīt mums, kā tad šī vēlēšana misija norisinājās. Lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Jā, patiešām man bija tas gods un arī tas prieks piedalīties uh, šajā delegācijā no Eiropas parlamenta uz Gruziju, un es vadīju šo delegāciju. Tā bija četru dienu misija, un uh, jāteic, ka uh, mums izdevās tikties ar eh, svarīgākajiem šo vēlēšanu kandidātiem. Mēs tikāmies arī ar eh, preses pārstāvjiem, dažādu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, tāpat arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, centrālo vēlēšanu komiteju, citu startautisko organizāciju pārstāvjiem, tostarp arī mm, Eiropas padomes eh, attiecīgo struktūru pārstāvjiem un citiem. Jāteic, ka sadarbība izvērtās samērā labi, nebija īpaša domstarpība attiecībā uz šo vēlēšanu izvērtēšanu. Tāpat eh, vēl bez eh, sarunām ar citām delegācijām Eiropas parlamenta delegācija piekdienas vakara tikās ar eh, tā brīža prezidentu Sākašvilī kungu, un eh, svētdien mēs tikāmies jau ar jauno prezidentu. Un par to es pastāstīšu tālāk kā jau sacīja priekšsēdētāji, ar pirmo vēlēšanu kārtu proce, prezidenta kandidāts eh, ieguva 62% īpatsvaru. Sāka Švīlī eh, partijas kandidāts, eh, ko mēs arī šajā parlamentā iepazinām, bija ieguvis 22% balsu. Burdanādze uh, ieguva aptuveni 10% balsu. Mm, no pārējiem kandidātiem vēl viena persona ieguva 2% balsu, vēl viens 1%, un visi pārējie aptuveni 20 būtībā saņēma atbalstu, kas bija līdzvērtīgs nullei. Te ir jārunā arī par vienu būtisku aspektu. Šķiet, ka sistēma ir mainījusies. Gruzija ir um, no prezidentālas republikas kļuvusi par tādu valsti, ko varētu saukt par parlamentāru demokrātiju. Prezidents praktiski ir ievēlēts, taču 99% uh, savu pilnvaru viņš uh, nodot uh, valdības vadītājiem. Un tā ir būtiska paradigmas maiņa Gruzijas pārvaldes sistēmā. Vēlēšanas bija daudz mierīgākas nekā pērn notikušās parlamenta vēlēšanas, un varētu uzsvērt to, ka visi politisko partiju kandidāti varēja diezgan mierīgi organizēt savas kampaņas un uh, ar to neradās nekādu lielu sarežģījumu. Tomēr tad, kad incidenti radās, un daži tādi bija, jāteic, ka uh, policija rīkojās ļoti efektīvi un uh, varēja gādāt par drošību. Plašsaziņas līdzekļi par kampaņas norisi vēstīja diezgan objektīvi, neatkarīgi no tā, vai plašsaziņas līdzekļi uh, bija vairāk uh, viena kandidāta vai cita kandidāta pusē, tomēr uh, informācija bija salīdzinoši objektīva. Uh, Tāpat notika arī priekšvēlēšanu diskusijas, un arī ar tām nekādu problēmu nebija. Um, ir tomēr viena problēma, un tā ir uzsvērta visos starptautisko novērotāju ziņojumos, proti vēlēšanu kampaņas laikā, un arī vēl pirms tam. Tika izdarīts spiediens uh, uz uh, politiskajiem aktīvistiem. Un uh, ziņojumā ir norādīts arī, ka uh, labu mm, vēlēšanu klimatu neveicināja arī uh, iepriekšējās eh, valdības pārstāvju aizturēšana, eh, viņi joprojām ir aizturēti, un mēs varējām eh, viņus apmeklēt un pārliecināties par to, kādos, kādā situācijā tad viņi atrodas. Un mums bija iespēja tikties ar viņiem pirmdien pēc vēlēšanām. Tomēr šķiet, ka politiskā situācija pēc vēlēšanām Gruzijā ir samērā skaidra. Ir skaidrs, ka e, vienam politiskajam grupējumam ir jāuzņemas atbildība, tas ir Gruzijas sapnis. Un e, bijušā prezidenta Sākašvili kunga partija ir e, galvenā opozīcijas partija. Uh, Un jārunā par trešo spēku, kas ir Burģinādzes kundze, un viņa bija vienīgā no kandidātiem, kas sacīja, ka šo vēlēšanu rezultāti ir apšaubāmi, jo viņai nesot bijusi atbilstoši piekļuva plašsaziņas līdzekļiem finansējumam no valsts budžeta. Un uh, līdz ar to no viņas puses ir saņemti kritiski izteikumi par vēlēšanu kampaņas norisi. Mūsu ziņojumā, ko atbalstīja visas eh, starptautiskās organizācijas, mēs norādām, ka mūsuprāt šajās Gruzijas prezidenta vēlēšanās tauta ir varējusi paust savu viedokli brīvi un eh, nepiespiesti pati vēlēšana diena. Arī notika bez sarežģījumiem, Tomēr ir jānorāda, ka Centrālā vēlēšana komiteja, kā arī reģionālās vēlēšana komitejas arī darbojās ļoti profesionāli. Cilvēki bija labi apmācīti un viņi arī labi saprata, kas ir viņu pienākumos. Līdz ar to vēlēšanas bija labi organizētas. Runājot par balsu skaitīšanu, Jūs jau zināt, ka bieži vien tā notiek ļoti ilgi, taču arī tā bija organizēta tik efektīvi, cik vien tas bija iespējams. Kopumā mūsu vērtējums šīm vēlēšanām ir pozitīvs, pateicos. Muchas gracias, señor Lisek. Es paldies, Lisek kungam, saku priekšādātājs nākamais runātājs. Dziękuję bardzo. E, e, to, co powiem teraz, to e, nie jest czysta kurtuazja, ale. Paldies! Es vēlos norādīt, tas, ko es vēlos teikt, nebūs vien pieklājīgi vārdi. Lisika kungs ir mūsu Gruzijas politikas veterāns, un man ir prieks par to, ka viņš varēja novērot šīs vēlēšanas un uh, iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu par tām. Es domāju, vēlēšanas valstīs, kurās demokrātija vēl ir jauna, tomēr ir pakļautas zināmam spiedienam. Un um, Gruzijas gadījumā mēs arī esam liecinieki šādam spiedienam, jeb spriedzēji. Uh, Un tas ir saistīts lielā mērā ar bijušo prezidentu Sākašvili. Jāteic, ka visa politiskā sistēma ir mainījusies, to norādīja arī referenta kungs. Sākašvili kungs izveidoja šo sistēmu, un viņš arī ticēja tam, ka varēs turpināt darboties tās spicē, taču tā nenotika. Vēlos uzsvērt, ka demokrātija Gruzijā ir sasniegusi savu nākamo līmeni. Tā nenotiek vienmēr, ka e, prezidentu var ievēlēt pirmajā vēlēšana kārtā. Bijušajā PSRS bija liels e, atbalsts e, kandidātiem, un tas bija normāli tam laikam, taču saskaņā ar informāciju, kas uh, mums ir par vēlēšanām Gruzijā, iedzīvotāju piedalīšanās vēlēšanās bija ļoti liela. Protams, Vēlēšanu norises apstākļi nekad nav ideāli, taču šīs vēlēšanas ir uzskatāmas par brīvām un godīgi notikušām. Līdz ar to mums ir pamats domāt, ka Grūzija dodas labā virzienā, ka Grūzijas demokrātija ir spēcīga un mums vajadzētu izdarīt secinājums par to, kā tad izskatās šī Gruzijas politiskā sistēma. Mēs esam veidojuši daudz ziņojumu par kaimiņa attiecībām ar Gruziju, tāpat arī būs dokumenti saistībā ar gaidāmo Viļņas galotņu sanāksmi. Un eh, strādājot pie ziņojuma par Gruziju, es eh, sastapos ar daudziem priekšstatiem, kas ir nepatiesi, kas būtībā funkcionēja spiediena izdarīšanai. Un te ir arī jārunā par Gruzijas gatavību sadarboties ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka mūsu vēstījumiem jābūt skaidri nolasāmiem. Gan valsts eh, vadītājiem, gan arī citām pusēm, kas eh, tiksies Viļņā. Mēs tiecamies Gruzijas virzienā, mums Gruzija patīk, un mēs ceram, ka demokrātija Gruzijā funkcionēs, un tas nenotiks tikai vēlēšanu kontekstā. Nē, te ir runa par eh, attiecībām starp tiem Gruzijā, kas ir pie varas, un arī starp tiem, kas ir opozīcijā. Jūs paldies, saka priekšādātājs. Anamīnei, lūdzu, paldies. Priekšādātāji. Iesākumā gribu teikt paldies Līsai kungam par viņa ļoti visaptverošo ziņojumu par vēlēšanu novērošanas misiju Gruzijā. Mums bija iespēja delegācijas sastāvā no šīs komitejas doties uz Gruziju arī pirms pāris mēnešiem un tikties ar visām galvenajām eh, politisko partiju, tādām redzamākajām puspersonībām. personībām Es un mani kolēģi pilnīgi noteikti esam saņēmuši ļoti daudz informācijas, apmeklējums eh, no Gruzijas, nu, piemēram, Sakašvilī sūtņi tika nosūtīti pie mums, tāpat regulāri saņemam informāciju pa ēpastu par to, kas norisinās šai valstī. un domāju, ka mums ir eh, pavisam pamatot, ir pamatoti iespēja būt apmierinātiem par šīm vēlēšanām. Tās norisinājās tā pareizi, taisnīgi, godīgi. Un uh, ironiskā kārtā uh, gribu pieminēt faktu, ka politiskās sistēmas maiņa, ko faktiski noorganizē Sākašvili, kungs, lai pats vien tiktu šajā matā atpakaļ beigu beigās, kalpoja par labu viņa pēctecim, šim viņa galvenajam konkurentam, Sancensim. Nu, vai tā nav tāda vēsturiska ironija? Lai kāds arī nebūtu, manuprāt, gaidot Viļņas samitu, tā ir tāda laba zīme. Uh, Bet man šķiet, ka mums joprojām ļoti uzmanīgi jāsako līdz notikumiem, jāuzrauga situācija Gruzijā. Jo, kā jau jūs zināt, tad eh, premjers nu pat paziņoja, ka viņš atkāpsies pār, turpmākajās pāris nedēļās. Tas, protams, rada pāris ļoti būtiskus jautājumus par to, kā tad sistēma darbosies tālāk. Un pat tas fakts, ka šīs vēlēšanas norisinājās veiksmīgas, un tas, protams, ir uzmundrinošs fakts, es tomēr gribētu aicināt visus mūsu kolēģus un parlamentu kopumā ļoti uzmanīgi sakot līdz notikumiem Gruzijā. Tāpat laikā, protams, protams, priecājoties par to, ka šīs prezidenta vēlēšanas norisinājās tik veiksmīgā kārtā. Paldies, turpina priekšādātājs. Līsa kungs, vai vēlties vēl ko pateikt papildus iepriekš teiktajiem? Jā, pāris īsi komentāri no manas puses. Pirmkārt, šī vieca kungam. Runājot par vēlēšanu aktivitāti, nu aina nebija tik ideāla. Vēlētāju aktivitāte bija mazāk par 50%, 47%, ja es nemaldos, kas ir par 14% mazāk nekā pirms gada parlamenta vēlēšanās. Uh, Nu, bija jautājums, kāpēc tā ir noticis. Šķiet, Gruzija ir sapratusi, ka uh, jaunais prezidenta avats ar mazākām pilnvarām nav tik svarīgs. Un otrkārt, es piekrītu Neicas kundzei, bija skaidri sajūtams, uh, sarunās ar parlamentu priekšsēdētāju, ka valdošajā koalīcijā pastāv zināma nervozitāte, jo no vienas puses uh, ienīstais prezidents dosies prom, bet no otras puses arī ministra prezidents ir paziņojis, ka viņš dosies prom no sava amata pēc eh, prezidenta maiņas. Un eh, Jā, tika nosaukts prezidents, kas ir saņēmis eh, vislielāko atbalstu, taču viņa pozīcija vairs nebūs tik spēcīga, un politiski viņš arī nav tik labi pazīstams, viņš arī ir diezgan jauns. Uh, Nu, varbūt tāpat ir labi, jauns, dinamisks, taču fakts paliek fakts, viņa politiskā pozīcija valdošajā koalīcijā vairs nebūs tik spēcīga, un arī uh, viņš uh, nav tik uh, pazīstams politiskajā pasaulē, viņš drīzāk ir zinātnes pārstāvis, viņš ir lektors kādā privātā universitātē, filozofs. Man nav nekas pret filozofiem, taču situācija ir tāda, ka jaunais prezidents un arī jaunais ministra prezidents nebūs tādas pazīstamas, harizmātiskas politikas personības, un tas rada daudzus jautājumus par Gruzijas nākotni. Paldies, Līsa kungs. Nu, līdz ar to es domāju, ka šo jautājumu varam pabeigt un nonākam pie šīs dienas pēdējā darba kārtības punkta. Un tā bija informāciju, ko mums bija jāuzklaus no darbas grup, darba grupas priekšsēdētāja par Palestīnu un Gāzes apmeklējumu. Atkins kungs ļoti pacietīgi ir gaidījis, lai varētu izteikties par šo jautājumu. Uzklausīsim jūs ar prieku. Jā, paldies priekšsēdētāji! Nu, es jau vienkārši gribēju izteikt pāris komentārus tikai tāpēc, ka delegācijas pašas pārstāvi nav klāt, un arī tāpēc, ka mums darba kārtība, acīm redzot, jau tāpat ir saīsinājusies, ņemot vērā, ka Broka kungs nav klāt. Un turklāt eh, atcerēsimies, ka Paltīnas jautājums ir ļoti aktuāls, tāpēc vērtē ļoti augstu šo iespēju izteikties. Tas nekādā gadījumā, cerams, neies, nu, nebūs nekādā veidā pretrunā tam, kas sakāms būs Kostēlā kungam un kā tas parasti norisinās šai procedūrai. Bet, nu, vienkārši domāju, ka kolēģiem varbūt būtu interesanti uzzināt, pieminēt to, ka, lūk, mums, kā oficiālajā parlamenta delegācijā uz Palestīnas likumdošanas pārvaldi, bija paredzēts doties arī uz gāzu. Mēs, nekā, mēs divus gadus gazā nebijām bijuši. Nu, kolēģi, jūs varbūt atminēsieties, iepriekšējā plenāra sēdē mums bija pie, piešķīra apmēram 300 miljonus eiro, lai palīdzētu gazas sektoram. Uh, Un eh, tāpēc bijām diezgan dusmīgi par to, ka Izraels varas iestādes neļāva, jau atkal, atkal neļāva mums iekļūt Gazā caur Arafas eh, robežu punktu, kas ir drošākais robežu čēršošanas veids, ņemot vērā problēmas Rafā un Eģiptē. Iemesls, kas mums tika mm, pausts pēc tam, eh, bija tāds, ka, lūk, mums ES pašreizējās pamatnostāns ES Palestīnas situācijas kontekstā esot um, tāds, kas viņam nepatīk. Premjerministra mēs skaidru un garšu pateica, ka, um, nu, lūk, viņiem tas nepatīk, tā rezultātā viņi nebija gatavi mūs ielaist par šo uh, um, robežu punktu. Tāpēc mums vajadzēja ļoti ātri sagatavot programmu rietumu krastā. Un šai procesā mums bija iespēja tikties ar jauno premjerministru kas tiešām ir augsts klases personība, īpaši ņemot vērā kādas problēmas, viņš sastops, var sastops tieši ekonomiski un tā tālāk. Tālāk, ka tikāmies arī ar cietumu ministru, kas pasāstīja par to, kas norisinās tur, un kolēģi jau zina, ka ar tādu milzīgu pompu tika atlaisti politieslodzītie, bet, nu, Nu, var tā arī diezgan cīniski sekunāt, secināt, ka šo 26, 26 tika atbrīvot, bet tāpat laikā 1700 jaunas apmenes vietas atkal, tā pašā laikā tika sākts celt rietumu krastā. Un 24 stundu laikā uh, Līdz ar to faktiski vēl 26 cilvēki savukārt eh, tika arestēti augstu, tad līdz ar to šī atbrīvošana faktiski neko daudz viss nenozīmēja. Mēs uzdevām jautājumu premjeram, premjeram un pēc tam arī galvenajam sarunu vedējam eh, ar Palestīnas pašpārvaldi par to, cik, eh, kāds ir progress ar sekretāru Kerija aktivitātēm. Viņš teica, jā, viss viss noties ļoti labi, bet viņi teica, vai tad mēs tiešām ticot, ka tur vispār kaut kas var pavirzīties uz priekšu? Un tīri privāti, neoficiāli dabūja atbildi nē. Lielākoties tieši tāpēc, ka kamēr Izraela turpina jaunu apmetņu veidošanu, palestīnieši ir tādā situācijā, ka viņi nevar vispār uzsākt nekādas sarunas. Kā jūs zināt, Okra savukārt ir ANO aģentūra, mēs tikāmies ar viņu pārstāvjiem. Un uh, tur tiešām tikāmies ar ļoti augstu līmeņa uh, Um, pārstāvjiem, kas it kā ir lūk neitrāli un tādi autoritatīvi. Atšķirībā no pārējām abām maģitorārim, kas tur darbojas, un viņi teica, uh, lūk, ko viņi teica, ka ir jauns priekšlikums par E1. Tas ir apmēram par 5000 jaunām apmetnes vietām, kas ies ārpus austrumu Jeruzālemes un faktiski sadalīs uh, Eh, rietumu krastu divās daļās. Nu, acīm redzot, la, nu, pilnībā iznīcinot šo divu valstu risinājumu iespēju. Tāpat laikā, kā viens no mūsu deputātiem, šeit tā bija Dekaizers kundze, kas uh, vadīja delegāciju um, beduīnu problēmu kontekstā, mums teica, lūk, ka beduīni tikšot no nu, ar vāru faktiski no šīm, ap, no šīm eh, konstrukcijas celtniecības vietām uh, izdzīti. Uh, Tātad, lūk, tā vēl viena problēma. Mēs esam nobežījušies par bedīniem, par šo jaunu apmetņu celšanu, tāpat arī par problēmām, ka, ka šādi tiek profecēta kolonistu vardarbība. Nu, viņi sastops arī, protams, ar kaut kādu pretestību no vietējiem. Nu, jo vairāk tāpēc, ka beduīni, kas dzīvo tur, uzskata šīs teritorijas par savām, un eh, tad ir lūk visi šie drošības darbinieki, eh, nu, ierodas tur un faktiski viņi, un mēs piedzīvojām to pašu savām acīm, kad bijām tur. Uh, ka viens šāds drošības drošībnieks lūk ar, ar, ar ieroci centās draudēt vietējiem. Nu, divas lietas, ko mēs uzzinājām, kas radīja mūsos tālākas bažas, un priekšādātāji, es zinu, ka jūs esat jau sazinājies ar parlamentu priekšādātāju par šiem ierobežojumiem par iekļūšanu gazas sektorā, bet lūk arī attieks no Izraels valdības puses. Nu, man gan jāsaka vēl arī, ka tikāmies ar mūsu pārstāvi uh, Ratā, Džonu Gatu, Un viņš arī tiešām ir tāds ļoti augsts stāvošs pārstāvis, un viņu arī mm, palsīs pašvārdaldē cienu un godā. Nu, ko gan jāsaka, nevar teikt par visu ANO administrāciju, ko jāsaka, neviens no tiem, kas ikdienā saistīts ar šīm organizācijām, augstu nevērtē. Bet um, viena lieta, ko gribēju gan pateikt beigās, ir, mēs ar bažām konstatējām, no, no uzzinājām no ministrijas cietuma ministra, ka Izraels varas aizstāvis šobrīd testē narkotikas, medikamentus e, uz cietumniekiem, tādus medikamentus, kas vēl nav apstiprināti vispārējai liet, lietošanai. Nu, man tas liekas vispār augstākā mērā neiespējami. Tas ir vienkārši briesmīgi. Kā jau kolēģi varbūt labi zina, tad Izraels valdība e, cietimniekus netur saskaņā ar Ženēvas konvenciju, nepiemēro arī starptautiskās cilvēktiesības, bet gan uh, Izrēlas militāros tiesību aktus. Tā rezultātā viņi var darīt pilnīgi visu, ko viņi grib ar šiem cietumniekiem, un darīt un teikt pilnīgi jebko. Kolēģi, jūs jau zinat, ka ir izteikta prasība no šī parlamenta delegācijas deputā, delegācijas puses um, ļoti viņiem inspicēt cietumus, apmeklēt, tikties ar cietumniekiem, jo valdība apgalvo, lūk, tās tādas piezvaigšņu viesnīcas gandrīz vai esot lielākie, lielākie cietumi pasaulē, bet tāpat laikā viņi neļauj delegācijām, ko mēs vēlamies turp nosūtīt, doties turp un šos cietumus inspicēt. Manuprāt, tā ir pilnīgi pretruna jau pašos pamatos, un mums vajadzētu par to paust bāžas. Un visbeidzot, priekšādātāji, kolēģi droši vien jau zina, ka ir vairāk kā 200 bērnu vecumā līdz 17 gadiem, kas atrodas šajos Izraels cietumos. Un uh, Un izņemot apmeklēšanas, apmeklētāju vizīšu laikā norganizētās 300 cilvēku um, klases, mēs esam dzirdējuši savukārt, ka šiem bērniem savukārt pilnīgi netiek piedāvāt nekāda veida ne izglītība, ne atbalsts. Uh, ne, ne, apmācība, un ir ārkārtīgi daudz no viņiem, no citiem cietumniekiem, kas mirst, piemēram, no vēža, un vienīgās zāles, ko viņi dabūja paracetamols. Nu, tas ir tas, ko dzirdējām no cietuma apmeklētājiem. Nu, lūk, priekšsēdētāji, Protams, ka delegācijas vadītājiem būs vēl daudz vairāk ko teikt par visu šo pasākumu, un kolēģiem būs interesanti to zināt. Premjerministrs un citi mums teica, kā jau tas bieži arī notiek, ka viņa lūk, kāpēc ir tā, ka Eiropas Savienība ir tikai viens lūk šāds. Uh, maksātājs maksā visus šos rēģinus un nezinu ko, bet tāpat laikā nespēlē nekādu būtisku lomu mieru sarunu organizēšanā, vēlēšanu organizēšanā, cietumnieku problēmu, vardarbības un citu problēmu risināšanā. Kāpēc mēs nespēlējam redzamāku lomu? Nu, mēs to nedarām, jā. Un tie palestīnieši, ar ko mēs tikāmies, jāsaka, nu, ir ļoti par to nobažījušies, un premjerministrs prauda lielas, eh, lielu nožēlu par to un teica, ka varbūt mēs tomēr varam darīt ko vairāk. Nu, priekšstādātājs domāju, varbūt tas rad, radīja vismaz tādu nelielu priekšstatu par to, ko mēs darījām un ar ko mēs sastapāmies. Paldies! Liels paldies, saka priekšstādātājs, paldies šo ārkārtīgi interesanto informāciju. Atkins kungs. Kā jūs teicāt, tad šīs diskusijas, protams, turpināsies delegācijai klātesot, delegācijas priekšādātām klātesot, tāpēc nevēlos uzsākt šobrīd debats. Es domāju, ka tas nebūtu atbalstīgi, ņemot vērā, ka delegācijas priekšādātājs nevarēja šodien būt klāt. Sivičkungs, nu, došu jums vārdu pavisam īsi. saņēmām šo informāciju no Atkins kungu, tas tāds delikāts jautājums, tā tālāk, bet eh, komentārs tāpēc eh, visakiet ļoti īs, jo de debatas, reālās debatas norisināsies tad, kad būs klāt arī delegācijas vadītājs. Jā, eh, zgodnie z sugestią przewodniczącego nie chcę tej debaty. Jā, priekšsēdētāji, kā jau jūs norādījāt, tagad nav vērts sākt eh, plašas diskusijas, taču man ir jautājums Atkinsa kungam. Kā Eiropas parlamenta delegācija bija domājusi apmeklēt Gāzu? Gāza starptautiski ir iezīmēta kā teroristiska zona. Palestīniešu autonomija būtībā te ir pie vainas, un, un to pirmkārt vajadzētu precizēt. Jā, priekšsādātāji, iemesls, eh, kāpēc mēs eh, apmeklējām šo teritoriju Gazā, bija humāna iemesla dēļ eh, skatīties, kā mūsu līdzekļi tiek izlietoti Gazā. Uh, Tur ir atbilstoši ievēlēta valdība, kas pārstāv dažādu partiju locekļus, un uh, mēs uh, vēlējāmies tikties ar jebkuru no viņiem, lai kas viņi arī būtu. Tāds arī bija mūsu pienākums - aizstāvēt Eiropas Savienības nodokļu maksātāju intereses. Paldies, Atkinsa kungs! Līdz ar to noslēgsim šo mazo diskusiju, kas, kā jau sacīju, turpināsies delegācijas vadītāja klātbūtnē, un līdz ar to arī beidzam šī vakara sanāksmi.